Otwieram posiedzenie. Sākam šodienas sanāksme. Vakardienas balsošanas laikā 56. un 50. pāns tika uh, izteikts un sanāksmes laikā uh, izskanēja arī informācija par par 14. februāru 2011. gada, tā kā neviens neteica ka viņš iebilstu par 2011. pantu 4. punktu saskaņā ar uh, reglamentu, tad uh, šis uh, noteikums ir pieņemts. Matjo kundze iesniedza pieteikumu par vienotas procedūras, uh, procedūras izmantošanu attiecībā uz darba un uzturēšanās atļaujam. Šis jautājums netiek izskatīts šodien respektīvi tiek izņemts no šodienas darba kārtības, un tagad varam turpināt strādāt saskaņā ar ierasto darba kārtību. Pirmais jautājums ir padoms un komisijas paziņojumi. Horvātijas 2010. gada progresa ziņojums. Vakar man bija iespēja tikties ar Horvātijas premjeras kundzi. Bija arī divu svarīgu institūciju pārstāvji, bija arī Hannes Svoboda, kas ir mūsu referents, kā arī mūsu pastāvīgās delegācijas Horvātijā vadītais Gunārs Hokmarks. Esam runājuši par to, kāds ir panākts progress 2010. gadā. Horvātija virzoties uz Eiropas Savienību, un tagad mums ir iespēja visiem kopā apspriest jautājumu par to, kā norit sarunas un kāda ir nākotne Horvātija ir ap savienībā. Klāt ir arī komisārs Fūle, kas ir kaimiņa attiecība politikas atbildīgais komisārs, un tagad Januš Martonī, kas ir ministra kungs, viņš runās padomes un prezidentūras vārdā. Un varu teikt, ka Ungārijas prezidentūra pievērš milzīgu uzmanību Horvātijai un paplašināšanās procesam lūdzu ministra kungs. Okay. The floor is yours. Mr. President in office. Lūdzu, priekšstādātā kungs. Yeah, Mr. President in office. Priekšstādātāji. Matonī kungs. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, prezidentūras vārdā man ir liels prieks uzrunāt plenārsēdi šī sēde dod mums labu iespēju skatīt Horvātijas progresa ziņojumu un stāstīt par Ungāru prezidentūras plāniem pirmajam gada semestrim. Pirmkārt, vēlētos atbalstīt parlamentu aktīvu iesaistīšanos paplašināšanās procesā parlamenta konstruktīvo sniegumu, runājot par paplašināšanos un Horvātijas iestāšanās procesu. Kā mēs esam uzsvēruši vairākas reizes, paplašināšanās stiprina mieru, stabilitāti Eiropā, kalpo Eiropas strateģiskajām interesēm, un ļauj Eiropas Savienībai labāk sasniegt savus politikas mērķus daudzās nopietnās jomās, kas ir nepieciešams, lai mums būtu ilgspējīga attīstība un ekonomiskā atlapšana. Paplašināšanās ir galvenais virzītājs spēks ekonomiskajām reformām un arī politiskajām reformām. Ātrumu lielā mērā nosaka kandidātu valsts atbilstība Kopenhāgenes kritērijiem. Viņi spēja izpildīt dalības pienākums. Paplašināšanās ir viena no mūsu prezidentūras prioritātēm, un šī semestra laikā mēs turpināsim šo politiku, kā tam ir piekritus Eiropas padomes, Eiropas padomes. Eh, Eiropas ministru padome 2006. gadā un arī 2010. gadā ko ir atbalstījusi Eiropas Savienības padome. Attiecībā uz Horvātiju iestāšanās sarunu pabeigšana, kā minēts ziņojumā, ir visai tuvu, un mūsu mērķis ir pabeigt sarunas līdz Ungārijas prezidentūras beigām. Protams, ņemot vērā to, vai Horvātija pabeidz savus darbus visās sadaļās. Mēs gribētu finalizēt arī iestāšanās līgumu, tādā veidā ļaujot Horvātijai iestāties Eiropas Savienībā, un mēs, protams, ar prieku gaidām šo brīdu. Kā ir uzsvērts jūsu rezolūcija, šis semestrs būs izšķirošs Horvātijas sarunu procesā. Tagad mazliet parunāšu par jautājumiem, kas vēl nav atrisināti. Līdz šim, kopš sarunas sākuma, 34 no 35 sadaļām, 34 no 35 sadaļām ir atvērtas sarunām, un 28 ir slēgtas. Tāpēc mēs esam diezgan tuvu beigām. Taču Mums vēl jāslēdz dažas nopietnas sadaļas, piemēram, konkurences, lauku attīstības un lauksaimniecības, zvejniecības, reģionālās politikas, struktūru instrumentu koordinācijas, tieslietu, kā arī pamattiesību budžeta un vēl dažas. Un, protams, šeit ir budžeta sekas šajās sadaļās. Pagājušajā decembrī pieņemtajā ziņojumā mēs uzsvērām, kuros virzienos vēl nopietni jāstrādā. Jūs par to esat informēti. Mēs vēlētos uzsvērt tikai dažus punktus, kas ir atspoguļoti arī jūsu rezolūcijā. Padome uzsvēra, ka iespaidīgs progress ir veikts daudzās jomās tā skaitā likuma varā, cīņa pret augstlīmeņu noziedzību un korupciju. Taču ir skaidrs, ka nepieciešama papildus piepūle, un tas saistās ar tiesu varas neatkarību un cīņu pret korupciju visos līmeņos. Padom arī aicināju Horvātiju pastiprināt tās centienus sasniegt pareizos rādītājus daudzās jomās, piemēram, konkurences politikā, kā arī tiesvarā un pamattiesību nodrošināšanā. Šai ziņā vēlētos uzsvērt to, ka mums ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību uzraudzības procesam un tā īstenošanai, ņemot vērā administratīvo kapacitāti un izsakojuma uzrādījums. Komisijas novērtējums tiesu jomā būs ļoti svarīgs, runājot par 23. sadaļas slēgšanu semestra beigās. Vēl vairāk starptautiskajā krimināla tiesā, tribunālā par bijušās Dienvidslievis jautājumā, ir atzīmēts, ka ir laba sadarbība no Horvātijas puses. Taču pilna Horvātijas piedalīšanās šajos procesos ir ārkārtīgi svarīgs. Tagad, kad ir sākās strādāt starpaģentūra darba grupa, padoma aicina Horvātiju turpināt administratīvo izmeklēšanu lai noskaidrot, kuri pazuduši dažādi militāri dokumenti. Padome arī uzsver, ka reģionālā sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, kā arī uzlabot attiecības ar kaimiņu valstīm. Lai veiktu šo samierināšanos procesu visā reģionā, Arbitrācijas jautājums, arbitrācijas līgums novembrī, kas tika noslēgts ar Sloveniju, arī ir ļoti labs risinājums. Ņemot vērā, cik svarīgs ir labas kaimiņa attiecības, padome aicina Horvātiju turpināt šo progresu. Centienos atrisināt visus vēl neatrisinātos divpusējos jautājumus un reģionālos jautājumus sadarbībā ar kaimiņu valstīm. Un nobeigumā gribētu atkārtot, ka vēl ir daudz, kas darāms mūsu prezidentūras laikā. Horvātijai vairāk vajadzētu rūpēties, lai sasniegtu nepieciešamos rezultātus, uzlabot esošos rezultātus un kopā ar sarunu pabeigšanu izpildīt visas nepieciešamās saistības. No mūsu puses ir pilnīgi skaidrs, ka mēs paļaujamies uz visu dalību valstu sadarbību un atbalstu, arī komisijas atbalstu un, protams, un pirmām kārtām Eiropas parlamenta atbalstu šai procesā. Ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt šo inerci, kas ir šajā virzienā, lai pabeigtu sarunas veiksmīgi un kā mēs to uzsvērām mūsu prezidentūras prioritātēs līdz jūnija beigām, tātad līdz mūsu prezidentūras beigām. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, prezidents! Kaimiņu attiecību politika ir ļoti svarīga. Vidusjūras reģions, arī austrumu partneri attiecības, bet vispirmām kārtām Rietumu Balkāni. Tagad došu vārdu komisāram Stefanam Fīlem, kurš ir atbildīgs par mūsu kaimiņu attiecību politiku. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es esmu atbildīgs arī par paplašināšanos. Godātie parlamenta deputāti, godātie kolēģi! Es vēlētos sveikt referentu Svobodus kungu par Horvātijas progresa ziņojumu sagatavošanu un vēlētos izteikt manu atzinumu par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Šajā ziņojumā parādās Horvātijas būtiski sasniegtais progress, jo Horvātija šobrīd izpilda iestāšanās kritērijas. Mums, protams, ir jāuzsver arī, ka joprojām ir nepieciešams darbs, lai sarunas pabeigtu. Eiropas Savienība ir pabeigusi 29 sarunu punktus no 35, un 19. aprīlī paredzētā ministra konference ir domāta, lai noslēgtu vēl atlikušos sarunu punktus, jo Horvātija šobrīd ir ārkārtīgi tuvu visu iestāšanās nodaļu pabeigšanai. Un eh, pagājušā gada decembrī padome lēma, ka iestāšanās sarunas drīz tiks pabeigtas ka visās iestāšanās sarunās ir jātiek galā arī ar nepatīkamiem jautājumiem, un tie parasti tiek atlikt uz pēdējo brīdi. Kā jau Martjonīkungs teica, Ungārijas prezidentūra jau savas prezidentūras sākumā ir izvirzījusi mērķi, ka 2001. gada pirmajā pusē ir jāpabeidz iestāšanās sarunas ar Horvātiju, ja tā izpildīs visas prasības. Tas ir ārkārtīgi ambiciozs mērķis, kur izdosies sasniegt tikai tad, ja Horvātija darīs visu, kas tās spēkos, lai izpildītu Eiropas Savienības izvirzītās prasības noteiktajā laikā. Vēl joprojām atlikušās e, problēmas ir 23. nodaļai, kurā runa iet par tiesiskumu un pamatiesībām, un 8. nodaļu, kas ir konkurences politikā. Horvātija smagi strādā, lai panāktu nepieciešamās prasības abās šajās jomās, un tomēr tagad mēs esam nonākuši finiša taisnē. Runājot par tiesiskumu un pamattiesībām, tad patreiz vēl mīnus Horvātijas rīcībā ir sekojoši. Izveidot ticamu izsakojamības um, modeli korupcijas apkarošanai, izstrādāt uh, izsakojamību grāmatvedībā un nodrošināt arī tiesību sargājošo iestāžu profesionalitāti, kā arī joprojām veikt kara noziedznieku notiesāšanu un izveidot arī bēgļu izmitināšanas programmas. Tas pats attiecās arī uz minoritāšu tiesībām. Tiek pieprasīta arī pilnīga sadarbība ar Starptautisko cilvēktiesību tiesu. Šajās nozarēs Horvātijai ir jāizpild visas prasības, un komisija uzteic Horvātijas sasniegto visu kritēriju izpildē, un komisija sagatavos eh, pagaidu ziņojumu tieši par šo tiesiskuma nodaļu marta vidū. Man ir bijuši ārkārtīgi konstruktīvas tikšanās ar premjerministru, un pēdējā no tām bija vakar. Uh, Šajā tikšanās reizē mēs runājam par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir pabeigt iestāšanās sarunas un cik svarīgi ir pabeigt arī pārējo nodaļu iestāšanās nobeigšanu. Horvātijas varas iestādes ļoti labi apzinās, ka tām vēl ir daudz darāmā. Mani priecēja tas, ka premjerministrs man personīgi apsolīja, ka viņš personīgi, uz, ka viņš personīgi uzraudzīs to, lai Horvātijas iestāja Eiropas Savienībā tiktu pabeigta. Prieksēdētāji kungs, godātie deputāti, es nevaru piek... Es, es nevarētu vēl vairāk piekrist tiem, kuri visi mēģina pamudināt Horvātiju darīt visu, kas ir tās spēkos, un neizveidot mākslīgus šķēršļus. Kritēriji, kas ir izvirzīti kandidātu valstīm, ir visām vienādi, un Eiropas Savienība ir um, izvirzījusi stūrakmeņus visam paplašināšanās procesam. Tas ir paplašināšanās procesa tic ticamības kritērijs. Komisija sniegs uh, visu nepieciešamo atbalstu Horvātijai, lai tā varētu pabeigt iestājas sarunas ES. Esmu pilnīgi pārliecināts, un šeit es piekrītu arī Martonī kungam, uh, Mēs uzskatām, ka iestāšanās sarunas tiks pabeigtas pēc tam, kad tiks pabeigtas sarunas visās atlikušajās nodaļās. Un esmu pārliecināts, ka pēc tam parlamentam tiks prasīta piekrišanas procedūras ietvaros piekrišana Horvātijas iestājai. Un parlaments visā iestājas procesa gaitā ir izrādījis savu atbalstu Horvātijai. Kā jau Svobodas kungs savā rezolūcijas priekšlikumā norāda, Horvātijas iedzīvotāji gaida iestāju Eiropas Savienībā, un tad nākamajās vēlēšanās, nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās tiks ievēlēti arī pārstāvi no Horvātijas. Paldies komisāru kungam, un tagad dodu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Un pirmais runātājs ir Hannes Svoboda, referents, un sociālistu un demokrātu grupas priekšsēdētāja vietnieks Lūdzu. Prezident, Libija kolēģi. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Pirmkārt, vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, kas ir sadarbojušies ar mani, un rezultātā mums ir labs ziņojums. Cerams, ka šis ziņojums gūs lielu atbalstu. Pirmkārt, vēlos teikt, ka Mums uh, bija iespēja runāt ar uh, pre, ministru prezidentu un ļoti labi, ka mums bija iespēja tikties un runāt. Tas ir arī labs signāls uh, visam reģionam. Pirmā lieta, par ko es vēlos runāt, ir reformas. Jā, kāda valsts pilda savus uzdevumus, tad mums ir skaidri jāsaprot, ka mums ir skaidra iestāšanās perspektīva. Un tieši tā kā teica ministrs Mantoņē un komisārs Füle, joprojām daudzas lietas nav pabeigtas, tāpēc ir nepieciešams uh, spērt šos pēdējos soļus, lai gal galā varētu noslēgt līgumu par iestāšanos. Kā teica Mārtiņš Šulcs mūsu sarunā, um, agrāk bija smaga situācija, bija karš, un tagad savukārt mēs sēžam visi pie galda un mēģinam uh, rast kopīgu risinājumu. Tas arī ir labs signāls visam reģionam, ja šajā reģionā ir arī Kosova, un tur visi var redzēt, ka var konflikts risināt ne tikai ar ieročiem, bet arī sēžot pie sarunu galda. Un šeit mēs varam. Uh, viena no lietām pateikt ir tas, ka jāsadarbojas gan uh, pamat uh, partijai, gan arī opozīcija, piemēram, uh, Miloviča kungs, sociāldemokrāts, opozīcijā, uh, viņš arī izteica domu, ka ir nepieciešams sadarboties, un tad to viņi arī darīs. Un šeit ir divas lietas, ko mēs sūtīsim uz Horvātiju. Ja mēs tiešām vēlamies, lai Eiropas parlaments padomu un komisija mēs visi gribētu, lai jūnijā varētu slēgt jau vienošanās, pievienošanās līgumu, lai rudenī varētu mēs dot savu oficiālo piekrišanu un sākt ratifikācijas un iestāšanās procesu. Bet pirms mēs to visu varēsim izdarīt, tad lūdzu, Horvātija, paveiciet visu, kas ir jāizdara. Korupcija. Korupcija joprojām ir problēma. Tur daudzas drosmīgas lietas jau ir izdarītas, bet joprojām daudz kas ir jārisina. Jautājumi, kas saistīti ar tiesu infrastruktūru, ar tiesvedību. Bet ir ļoti svarīgi, ka šeit nav nekādi uh, Um, um, nekādu šķēršļu likti, vienkārši tās ir iespējas reāli reformēt savu valsti, un tāpēc arī, cienījamie kolēģi, es ļoti gribētu, lai mēs tagad visi kopā teiktu, gan Horvātijai, gan arī visam šim reģionam, ka tā valsts, kas pilda savus uzdevumus, gal galā kļūs arī par Eiropas Savienības dalību valsti. Un kā jau teica mūsu Priekšstādātājs arī Eiropas Savienībā ir milzīgs labums, kad Horvātija būs paveikusi visus savus uzdevumus, tad uh, arī mēs Eiropas Savienībā varēsim gūt milzīgu labumu, jo Horvātija kļūs par mūsu dalību valsti un gal galā varēsim arī panākt miermīlīgu visu reģionu integrāciju. Paldies! Priekšstādātājs, paldies! Tagad lūdzu Pasalta kungs no EPP. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Vēlos teikt, ka esmu ļoti aizkustināts šodien, jo nu jau aprit 20 gadi kopš Slovenijas un Horvātijas demokrātijas, demokrātijas uh, organizācijas uh, nostabilizējās un tikai vienu gadu šīs uh, organizācijas pastāvēja, bet uh, Tikai vienu gadu vēlāk notika nopietnas uzbrukums, un šīs organizācijas, šīs demokrātiskās organizācijas vairs nevarēja pastāvēt. Vēlos teikt, ka nopietni či, no, notika šis traģisks notikums, kad daudzi cilvēki zaudēja dzīvību un Horvātija zaudēja demokrātiju. Un tagad Eiropas Savienība ir pienākums palīdzēt Horvātijai kļūst, kļūt par de, pilnīgi demokrātisku valstu un par Eiropas Savienības dalību valsti. Uh, un šodien komisārs teica izšķirošo vārdu. Viņš runāja par taisnīgu pieeju. Un tad, manuprāt, Svobodas, Svobodas ziņojumu varētu saukt par taisnīgu attieksmi pret Horvātiju. Mēs šeit nerunājam ne par kādām privilēģiem, ne par kādām atlaidēm. Mēs runājam par to, ka mēs izturamies pret viņu taisnīgi. Šobrīd ir Horvātija jau ir panākusi visu, kas ir nepieciešams, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti Protams, ir palikuši nelieli uzdevumi, kas tiks paveikti turpmāko mēnešu laikā, bet nekādā gadījumā nedrīkstam veidot uh, mākslīgus šķēršļus, uh, lai Horvātija nevarētu kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti. Vēlos teikt, ka Horvātija kopā ar Sloveniju un Ungāriju ir vēsturiski Eiropas Savienības valsts. Un šie fakti ir neapstrīdami, un tagad ir pienācis īstais laiks, lai Horvātija kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Protams, mēs paliekam pie savas vispārējās nostājas, kritērija jāizpilda, bet nekādā gadījumā nedrīkst radīt mākslīgus kritērijus un jāizturās pret valsti taisnīgi. Paldies! Tagad lūdzu Ivo Vaigal no Alde grupas. Precīti. Priekšsēdētāji kungs. Martanī kungs. Komisār kungs. Šī ir pēdējā reize, kad runājam par Horvātijas progresa ziņojumu. Gribētu pateikties Hanesam Svobodam, referentam, kas šo uzdevumu ir veicis vairākus gadus Tiešām gribētu viņam pateikties par ļoti konstruktīvu un draudzīgu pieeju šim jautājumam. Viņš sadarbojās ar ēnu referenti, arī ar Horvātijas valdību šajā jautājumā. Ja mēs ņemam vērā apstākļus, kuros Horvātija ieguva neatkarību pirms 20 gadiem, varam teikt, ka tā ir gatavojusies iestājai varbūt pat pārāk ilgi. Marvenī kungs jau konkrēti runāja par plāniem sarunās ar Horvātiju. Mēs atbalstam jūsu plānus un ceram, ka tie īstenosies. Palikušajos mēnešos vēl daudz, kas Zagrebā jādara. 23. sadaļa vienmēr ir bijis mūsu uzmanības centrā, liberāļu uzmanības centrā. Vakar ar mūsu vadītāju Ferhofštatu un Horvātijas vadītāji. Mēs runājam par šiem jautājumiem un vienojāmies. Likuma vara, protams, ir ārkārtīgi svarīga, un šis jautājums ir arī pamatā visai demokrātijai. Katrai valstī ir jānodrošina pilsoņu tiesības, dzimumu tiesības, mēdīju brīvības un daudz ko citu premjerministru mēs katrā ziņā varam sveikt ar viņa stingro nostāju pret noziedzību un korupciju. Jāatzīst, ka Horvātija ir arī veiksmīgi veidojusi attiecības ar kaimiņiem, taču daudz kas vēl nav nokārtots. Kad dosim zaļo sarunu, gaismu sarunām, pēdējiem sarunu raundam ceļā uz iestāju, mums jāuzsver, ka tas ir dod vēstījumu visām valstīm šajā reģionā. Mums ir vienas prasības visiem. Mums paplašināšana. Vienu teikumu vēl. Šis ir vienīgais veids, kā Eiropas Savienība var kļūt par līderi mūsdienu pasaulē. Paldies par pacietību. Lūdzu, ievērēt reglamentu. Paldies. Brandners kundze. Zaļie. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pievienoties tiem, kas pateica Svobodas kungam par labu sadarbību. Ir ļoti, šis ziņojums ir ļoti taisnīgs. Mēs ar prieku gaidām Horvātiju mūsu vidū pēc iespējas ātrāk, ka tā izpildīs visus kritērijus tas ir specifiska valsts un tā ir specifiskas prasības. Visām citām valstīm arī kādreiz būs iespēja pievienoties. Un ņemot vērā šo reģionālo pozīciju, mums ir jāparāda, ka Horvātija ir labākā savā ziņā, lai citi līdzbiedri varētu tai pievienoties. Šeit ir zinām atbildība runājot par citām valstīm. Ja mums neizdosies tagad, ja mēs kļūdīsimies tagad, tad citiem būs grūtāk pievienoties, bet šo procesu, šo mērķi mēs nedrīkstam atlikt. Daži jau ir minējuši, ka 23. sadaļa un korupcijas jautājumu. Mums jābūt godīgiem, mums tiešām jāskatās, cik lielā mērā Horvātija ir iesaistīta korupcijā. Olaf, vajadzētu skatīties, kādas ir mūsu prasības, un es gribētu, lai visas grupas sadarbojas šajā jomā. Mums jābūt godīgiem vienam pret otru arī. Pēdējais, kā mēs tiekam galā ar pagātni, ir ārkārtīgi svarīgi, lai pievienotos Eiropas Savienībai. Tik minēta jau starptautiskā tiesa, bet ir arī vietējie kara tribunāli, kas tiekās Amnesty International ir uzsvērus, ka ir dažas sadaļas, dažas jomas, kur varētu būt uzlabojums, piemēram, par liecinieku aizsardzību. Šeit mēs vēlētos zināms uzlabojums. Eiropas Savienībai ir jāuzstāj arī uz šiem darbiem, kas ir saistīti ar pagātni, bet kopumā mēs ar prieku gaidām Horvātiju šai parlamentā. Paldies! Džefrijs Van Ordens konservatīvo grupa. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paplašināšanās ir viens no Eiropas Savienības politikas labākajiem aspektiem, ja tas tiek izpildīts ņemot vērā stingrus kritērijus un mācības no iepriekšējām paplašināšanās reizēm. Ziņojums liecina, ka Horvātija ir tuvu mērķim. Mēs zinām tomēr, ka ir arī tiesu reforma un korupcija jautājumi, kur vēl daudz kas būtu jādara. Tie ir nopietni jautājumi, un šīs nav mākslīgas problēmas. 4,5 miljoni iedzīvotāji laikam tiešām cieš no tā, ka vienam miljonu tiesu lietas ir aizkavētas saistībā ar īpašumtiesībām. tiesībām Arī mēdī brīvība ir visai apšaubām. Daži iepriekšējie ministri ir apsūdzēti korupcijā. No vienas puses tas varētu norādīt uz zinām darbību, no otras puses uz to, ka korupcija ir vispārēja. Korupcija tiesās, korupcija politikā lielā mērā nav spējusi risināt šīs problēmas. Taču, lai kādas būtu šīs problēmas, Horvātijas iestāšanās ir it kā lēmums. Būtu, protams, žēl, ja šis process kļūtu par vienkāršu formalitāti, ņemot vērā kādus subjektīvus politiskus vēlmes. Paldies! Takis Hači Georgio, kreisie. Kolēģi. Mūsu grupa atbalsta Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai un ceram, ka tā būs mūsu pilntiesīga locekla. Tā, mūsuprāt, ir izpildījusi visus kritērijus. Progresa ziņojums arī ir atbalstāms. Mēs atbalstām arī progresu sieviešu tiesībās, bēgļu apstākļu uzlabošanā, vienlīdzības jautājumos un daudzos citos. Esam redzējuši liels reformas un izmaiņas, piemēram, cīņā pret korupciju un tiesu sektorā. Taču, protams, ir sociāls un ekonomisks problēmas, kas būtu jāatrisina - nabadzība, strādājošo tiesības, ilgtermiņa bezdarbs. Domāju, ka priekšlikuma liberālai ekonomikai šeit nepalīdzēs. Mēs atbalstam godīgas un taisnīgas attīstības iespējas, kas ļautu visiem pilsoņiem piedalīties šai procesā, ņemot vērā sociālo aizsardzību, cīņu pret bezdarbu un labāku pieeju veselības un izglītības sfērām, kā arī diskriminācijas likvidēšanu. Paldies! Paškas! Paldies, priekšsēdētāji, kad sākam sarunas ar Horvātiju par iestāšanos. Horvātijas valdība diezgan strauji mainīja savu, savu vadību. Valdību priekšsēdētājs pārtrauc un saka, ka ir kaut kāda problēma ar ap aprīkojumu. English. Izskatās, ka Angļu kanālā un arī citos kanālos ir kādas, kādi traucējumi. Možem pokračovāt? Not yet. We must check it. Well, please start. We will see if it is working. Yes, please start. Yes. Vážený pán predseda, vážený pán komisár Fiole, no, vážený no, pán... No, not at all. What can we do about that? Nu, kaut kā labāk nav. Ko mēs varam darīt? Uh, Paška, start... Paška kungs, varbūt jūs varētu sākt no sākuma. Jo mēs taču gribētu dzirdēt visu, ko es teiktu labprāt. Lūdzu, viena minūte. Vážený pán predsedā, vážený pán komisār Fiel. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ministra kungs. Es ceru, ka šoreiz ir labāk. Mm. Priekšsēdētājs, nu ļoti atvainojos bet izskatās, ka tehnika mūs ir pievilusi. Ļoti atvainojiet, vēlreiz pastīsimies, ko var darīt lietas labā. Jā, tieši angļu valodā. Kā ir ar citām valodām? Varbūt tur arī kaut kas neskan. Cabinet, probably they, they should know about that. They should know, our technicians. To... Man teica, lai es runātu poliski, tad lai viņi visi varētu pārbaudīt, kā kanāli strādā, ja sanāk tā, ka ja es runāju angļu valodā, tad angļu kanālu nevar izmantot. Nu tad, cienījamie klātesošie, mums vēl ir nepieciešams pāris minūtes, būsim pietiekami pacietīgi, izskatās, ka tehnika nestrādā pārāk labi, nu tad kā ir, labāk poliski vai labāk kurā valodā? Poliski, jā, jā. Paška kungs, nu tad lūdzu, runājiet. Un jums atkal ir vesela minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, ministra kungs. Sākot ar 2005. gada oktobrī, kad tika uh, pieņemts lēmums par Horvātijas uh, iestāšanās sarunu uzsākšanu, uh, E, ir ieviestas nopietnas pārmaiņas, un mērķis bija sagatavot Horma Horvātiju pēc iespējas labāk tam, lai tā varētu iestāties Eiropas Savienībā. Pagājušo gadu varējām sasniegt lielāko daļu no mērķiem, respektīvi pabeigt sarunas par uh, daudzām sadaļām un grozīt arī konstitūciju. Arī civilizētā veidā risināt uh, strīdus ar uh, Eh, kaimiņu valstīm. Arī Tadžiča kungs, kas ir priekšstādātājs, viņš skaidri norādīja, ka var eh, ar pienācīgu cieņu veidot attiecības starp iedzīvotājiem, kas ir horvāti un kas ir serbi pēc tautības. Un šobrīd ne jau tikai Horvātijas pusē, bet arī mūsu pusē ir atbildība, ja Horvātija jau ir izdarījis diezgan daudz ko. Vienīgais, kas viņiem atlika, ir panākt to, lai referendumā viņi nobalsotu par. Manuprāt, šobrīd viņu mērķis uh, panākt to, lai viņi. Tagad lūdzu Braunsa kungs. Uh, uh, pie politiskajām grupām nepiedarošais deputāts. Paldies! Pirms 20 gadiem Horvātijai izdevās nodrošināt savu neatkarību, un tagad viņi to nodod Eiropas rokās. Horvātija ir sasniegusi ārkārtīgi daudz likumdošanas stiprināšanā, un mums vajadzētu izprast, ka e, nopietnākās rūpniecības nozars un tajās strādājošie cilvēki, tiem ir nepieciešama atbalsts. Vislielākais um, e, Vislielākā nozīme visām šām izmaiņām ir cilvēkiem apsolītais referendums. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa Horvātijas iezīdu iedzīvotāju sabiedriskās domas aptaujās izsakās pret iestāju Eiropas Savienībā, tiek uzskatīts, ka ja referendums tiks organizēts, pateiktais būs jā. Šajā ziņojumā, Svobodas kunga ziņojumā, ir teikts, ka žurnālisti sūdzas par uz viņiem izdarīto politisko spiedienu. Un kā tad jūs uzskatiet, ka politiskais spiediens uz iedzīvotājiem nekāda neatsaucās? Paldies! Broka kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, padoms priekšsēdētājs, cienījamie deputāti tiešām ir fakts, ka mēs jau tuvojamies Horvātijas iestāšanai, esam nonākuši pēdējā sarunu kārtā. Un skaidrs, ka nebūs viegli, protams, to visu pabeigt, arī nacionālajos parlamentos ir jāpabeidz ratifikācijas process. Taču vēl pavisam nesen 12 valstis iestājās Eiropas Savienībā, un es pats ar uzmanīgi vēroju šo procesu tad varu teikt, ka Horvātija ir valsts, kas ir nopietni strādājusi pie kritērija izpildes, un tāpēc arī galgalā mūsu rezultāts būs pozitīvs. No politiskā viedokļa mums ir jāatbalsta Horvātijas iestāšanās tieši tādēļ, ka citas valstis tagad skatās uz Horvātiju, lai uzzinātu, vai Eiropas durvis vēl joprojām ir vaļā. Bet es pats pēc savas pieredzes vadoties varu teikt, ka Horvātijai ir jāreformē sava sistēma neatkarīgi, nedomājot par Eiropas Savienību, bet pilnīgi savās interesēs ir jāreformē sava tiesu un administratīvā sistēma. Priekšsēdētājs runātāja pārtrauc. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem, un nākamais runātais ir Gorans Firm. Viena minūte. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties Svobodas kungam, viņš ir sagatavojis lielisku ziņojumu. Horvātijas iestāja Eiropas Savienībai tuvojas ar lieliem stoļiem, un tomēr joprojām ir neatrisināts lietas, piemēram, cīņa ar korupciju. Es uzskatu, ka Horvātijas likumdošana ir sakārtot, un tomēr tagad reformām ir jātiek īstenotām dzīvēm. Šobrīd mēs skatāmies uz Ivo Sanadera lietu, kas ir bijušais premjerministrs no konservatīva puses. Mēs ar lieliem aplausiem atbalstam visus žurnālistus, kuri ir atklājuši korupcijas gadījumus politiskajā elitē. Ir pienācis brīdis ar Eiropas Savienībai runāt par korupciju tas, ka kāds uh, ir apvainojis Sanaderu, ka tas ir ie, mēģinājis iespaidiet veselu virkni arī Eiropas Savienības ierēģu nepieļaujamā veidā. Es vēlētos, ka mums vajadzētu beidzot iesaistīt Olaf, jo mēs nezinām, vai šie apvainojumi ir pareizi. EPP atbalsta lielu daļu no rezolūcijas. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jābūt proaktīvai. Mēs nevaram visu atbildību likt uz Horvātijas preciem. Paldies, un tagad Lēna Ēkas kundze vienu minūtu lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādātāji kungs. Runājot par globālo krīzi, tad ir ārkārtīgi patīkami redzēt, ka Horvātija lieliem soļiem dodas pretim iestāju Eiropas Savienībai. Viņa panāktais ir iespaidīgs, un tomēr šī pozitīvā gaisotne tomēr nepārklāja pilnīgi visas sarunu jomas. Vēlētos uzsvert vairākas vairākus aspektus. Viens ir tiesībsargājušo iestāžu reforma, jo tiesu sistēmas sakārtošana ir būtiski, ja Horvātija patiešām vēlas apkarot arī ilglaicīgi, piemēram, korupciju. Tas pats attiecās arī uz kriminālu noziedzniekiem. Pretējā gadījumā cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību nesniegs vēlamos rezultātus. Otrs aspekts, ko vēlētos pieminēt, ir tas, ka Horvātijas pilsoniskajai sabiedrībai ir jābūt tolerantākai. Eiropa balstās uz vērtībām, un uh, Horvātijas attiecības ar savām kaimiņu valstīm ir jāsaka, jāsakārto. Ir pilnīgi nepieļaujami, ka vēl joprojām ir pārkāpumi pret minoritātēm. Es eh, tiešām ticu, ka arī panāktie rezultāti nāks par labu Horvātijas iedzīvotājiem ne tikai iestāja kā rezultāts. Un tagad es dodu vārdu par Rebes kungam vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, noteikti mums ir jāatbalsta Ungārijas prezidentūra viņa ambiciozajos plānos, tajā lai pabeigtu sarunas ar Horvātiju līdz nākamā gada vidum līdz šī gada vidum. Un ļoti svarīgi rīkoties konstruktīvi. Jau tagad mums ir ļoti labs partneris, kas spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu reģionā un ir labs paraugs citām Balkānu valstīm, kas perspektīvā gribētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Šobrīd vēlos paust savu cieņu tām reformām, ko veica Horvātijas valdība un Horvātijas sabiedrība. Viņi cīnās ar korupciju, pa, ar organizēto noziedzību, viņi reformē valsts pārvaldi un tiesu sistēmu. Protams, joprojām ir dažas lietas, kas prasa papildu reformas, bet es ļoti gribētu, lai šīs reformas tiktu pabeigts pēc iespējas ātrāk. Mums no Horvātijas nāk arī informācija par to, ka Horvātijas sabiedrība nav pilnībā pārliecināta par to, ka dalība Eiropas Savienība, Savienībā viņiem dos lielu labumu, un šeit mēs varam palīdzēt viņiem tā, lai šī tendence mainītos un viņi domātu, ka Eiropas Savienībā ir pareizs risinājums. Tagad lūdzu Beldera kungs, viena minūte. Krvācija. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Horvātija ir sasniegusi ārkārtīgi daudz savā ceļā uz iestāju Eiropas Savienībai, un par to mēs visi esam priecīgi, un tomēr ir atlikuši vairāk aspektu, kur mūs joprojām uztrauc. Viens no tiem ir korupcija. Korupcija šajā Balkānu valstī ir ļoti plaši izplatīta, un, piemēram, izskatiet kaut vai septīto mūsu izskatāmās rezolūcijas punktu. Tajā runa iet, ka ēnu ekonomika valstī vēl joprojām ir ļoti lielā procentā. Mums ir jāpalīdz Horvātijai, tātad kopīgi ar Eiropas Savienību cīnīties pret šo problēmu. Problēma šajā valstī ir arī ar valsts administrāciju, kā tas atsaucās arī 28. punktā. Mums ir jāpalīdz Horvātijai palīdzēt īstenot Eiropas Savienības noteikums, lai nebūtu tā, ka Horvātija atpaliek no Eiropas Savienības normām. Kā jums teica Ungārijas prezidentūra, mēģinās pātrināt iestājas sarunu pabeigšanu. Un tomēr mums ir jāskatās arī uz iestājas kvalitātes aspektu, jo kvalitātei, kvalitatīvai iestājai ir jābūt mērķim, nevis iestājai kā tādai. Paldies! Tagad lūdzu Angelika Vertmane. Jums ir viena minūte. Paldies! Kopumā situācija Horvātijā ir pareizajā virzienā. Teoretiski viss ir pareizi, bet praksē vēl ir jāpierādā, jo projām ir trīs jomas, kurās ir jāpaveic daudzi uzdevumi. Pirmkārt, ir nepieciešams sadarboties ar Hāgas starptautisko tiesu, lai arī izsanātu jautājumus par cilvēktiesībām un bijušo un uh, kara noziedznieku vajāšanu. Un joprojām ir daudzi gadījumi, kas ir saistīti ar cilvēktiesību pārkāpumi. Cilvēktiesību uh, atbalsts un aizsardzība Eiro, ir Eiropas Savienības pamatvērtība. Šeit mēs nedrīkstam pieļaut nekādu kompromisu. Otrais aspekts ir korupcija. Gan sociālajā jomā, gan arī politikā un ekonomikā joprojām ir, ir korupcija. Un varam, protams, redzēt, ka Horvāti ir gatavi cīnīties pret korupciju, bet neko daudz viņi vēl nav paveikuši. Ļoti svarīgi, lai viņi rīkotos tagad izšķiroši. Vēl viena lieta. Horvātija paša, pašai savās interesēs ir jāpanāk tas, lai tiesu sistēmas reforma tiktu uh, veicināta un panāktu pēc iespējas lielāku progresu. Un liels paldies! Tagad lūdzu Līsaka kungs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ministra kungs, cienījamie deputāti. Pirms diviem gadiem, strādājot Polijas parlamentā, man bija iespēja kā ārlietu komitejas vadītājam uzņemt eh, ārlietu komitejas pārstāvis no Horvātijas. Un tad viņi tajā brīdī pajautāja, vai es vispār zinu, cik daudz uh, poļu tajā brīdī atrodas Horvātijā, vienkārši tādēļ, ka viņi ir izbraukuši turisti, kā turisti uz turieni, lai piedalītos uh, skaistos pasākumos. Un viņi teica, jā, ka Poļi ir vairāki tūkstoši, un manuprāt, tajā brīdī viņi skaidri pierādīja, ka Eiropas Savienībai ir milzīga interese par Horvātiju, un ka jau tajā brīdī uh, viņi ir uh, gatavi cīnīties par to, lai kļūtu par Eiropas Savienības valsti. Es ļoti ceru, ka Mantonī kunga vārdi piepildīsies, un ka šodien Jauna Korskija kunga, kas ir polijas diplomācijas vadītājs, uh, Viņš, mēs ceru, ka viņš šodien paziņos par to, ka Polija būs tā prezidentūra, kas varēs uh, aicināt, aicināt uh, Horvātiju Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Tagad lūdzu Kovačev kungs vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, paldies Mantonī kungs, paldies komisāra kungs. Es arī gribētu pateikties Obada kungam par paveikto darbu. Tagad runājot par Horvātiju un Horvātijas progresu. Es ļoti ceru, ka Svobodas kungas ziņojums būtu arī pēdējais progresa ziņojums un Horvātija kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsts pēc iespējas ātrāk. Es ceru, ka visu, ko viņi ir nokavējuši, viņi varēs pēc iespējas ātrāk arī panākt, lai ekonomikas, uh, kultūras un visās citās jomās Horvātija panākt visu nepieciešamo. Es pat teiktu, ka daudzās jomās viņi varētu sākt baudīt Eiropas Savienības dalību valsts status pirms daudziem gadiem. Viena lieta, kas, manuprāt, nav vēl līdz galam atrisināta, ir žurnālists aizsardzība. Horvātijas līdzdalība Eiropas Savienībā nozīmētu to, ka arī pārējiem Balkānu valstīm mēs uh, parādītu, kā ir iespēja kļūt par Eiropas Savienības dalību valsts. Tas veicinās mieru reģion, reģionā. Lūdzu, Kovačev kungs. Priekšsēdētāj kungs. Paldies Sobats kungam par labu darbu. Es tiešām ceru, ka šī ir pēdējā reize, ka šis ir pēdējais ziņojums pirms Horvātija parakstīs pievienošanās līgumu. Es ticu, ka Horvātijas iestāšanās Eiropas Savienībā ļaus izvērst reformas reģionā palīdzēs, protams, arī pašai Horvātijai. Palīdzētu arī daudzu Eiropas likumdošanas kopuma tulkojumi šī reģiona valodās. Šādā veidā tas liecinātu, ka mēs esam gatavi visu reģionu pabalstīt šajos centienos. Lai gan katrai valstī mūsu kontinentā ir savas problēmas, mums nevajadzētu ar pirkstu rādīt uz tām, runājot par korupciju vai tiesu varu. Šīs problēmas ir endēmisks ne tikai šai reģionā, un tikai kopā mēs varam šīs problēmas risināt. Caurskatāmība, demokrātija ir pamatiesības, pamatvērtības, un mums ir jāveicina reformas šai reģionā. Paldies! Tokešs kungs. Priekšsēdētājs kundze. Mums jāuzsver, ka savienība varētu saņemt zinām kritiku, jo laikā, kad sešas pirms sešiem gadiem bija iestāšanās vilnis, Horvātijas ceļā tika likti dažādi šķēršļi. Domāju, ka ziņojumā tagad ir daudz kas uzsvērts un salikts pareizos plauktiņos. Mēs nevaram piekrist Orbana kunga ziņojumam, ka Eiropas apvienošana nebūs pilnīga bez rietumu Balkānu valstu integrācijas šīs valstis ir palikušas ārpusē, kā melns caurums Eiropas kartē. Mums jāmaina šī situācija. Ja Horvātija pievienotos šogad Eiropas Savienībai, tas būtu tāds kā vēstījums citām reģionu valstīm. Mums ir morāls pienākums iedrošināt šī reģiona valstis, jo mums nav citu alternatīvu. Paldies! Paldies Tokešu kungam! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Ļoti daudz ir pieteikušies - 18. Ne jau visiem, protams, mēs varēsim dot vārdu. Mums ir tikai 5 minūtes šai procedūrai. Protams, šis jautājums ir ļoti interesants un daudz vēlas izteikties, taču, kā jau teicu, došu tikai sešiem vārdu. Un lūdzu, ievērojiet vienas minūtes laiku runai. Centīšos šo kārtību uzturēt pēc prioritātes principa. Eģipkungs. Priekšsēdētājs Konza. Svobodas kunga ziņojums, kā arī prezidentūras un komisāra teiktais ļoti labi norāda uz to, ka tagad ir īstais laiks, lai pabeigtu sarunas ar Horvātiju. Tīpaši ir jāatzīmē, ka Horvātija ir ļoti apņēmusies panākt labu progresu. Un šeit viņu apņemšanās saistīt ne tikai ar to, lai pabeigtu sarunas ar Eiropas Savienību, bet arī, lai sadarbotos ar kaimiņu valstīs un ar starptautisko karatiesu. Arī šeit Eiropas parlamentā tika radīta atmosfēra, lai palīdzētu Horvātijai. Ir ļoti svarīgi viņiem jau tagad pateikt, ka tad, kad viņi parakstīs uh, pievienošanās līgumu, daudzas problēmas arī beigsies. Viņi jau 20 gadus gaida. Šādā veidā mēs varēsim visiem kaimiņiem parādīt, ka ir vērts cīnīties par to, lai īstenotu akī komunitāru savā valstī. Uh, un esmu pārliecināts, ka, ka varēsim atbalstīt uh, Sobodas kungu ziņojumu un arī drīz veikt Horvātiju kā dalību valsti. Paldies! Tabači kungs. Komisāra kungs, ministri. Es atbalstu Ungārijas prezidentūras mērķus noslēgt iestājas sarunas līdz jūnijam. Daudzās jomās Horvātija ir panākusi lielāku progresu nekā daudzas esošās dalību valstis, taču ļoti daudz, kas vēl ir jādara, kā jau Madanī kungs to uzsvēra. Horvātija, protams, iedara šajā reģionā, ļoti labi un varētu tikt uzskatīt par piemēru citām valstīm, piemēram, Serbijai. Ir ļoti svarīgi, lai Rietumu Balkānu kaimiņi saprastu, ka reformas nav jau tikai Eiropas Savienības interesēs, bet pašu tautu interesēs. Jāskatās, kā uzlabojas sērbu un ungāru minoritāšu situācija, bēgļu situāciju jāatrisina Slovānijas un Horvātijas jautājumi. Ļoti daudz, kas jau ir panākts. Un mums jāskatās uz samierināšanās procesu ar Serbiju šai sakarā. Atvainojos, ka jūs pārtraucumu mēs kavējamies, un tāpēc laiks negaida. Kačīnkungs. Priekšsēdētāji kungs, kundze. Es Ceru, ka Eiropas komisija un Horvātu valdība netrūks enerģijas, lai 20. gada dienu svinētu, Horvātijas neatkarības 20. gada dienu svinētu kopā ar iestāju. Sadarbības starp valdību un opozīciju Horvātijai ir ļoti svarīgs jautājums. Mums ir jaudzīgas politiķu sociāla atbildība. Ekonomiskā krīze ļoti ierobežo labumus, kādus gūst tauta, un jebkāda kavēšanās šīs sarunu dinamikā varētu atstāt katastrofiskus rezultātus Horvātijai un dot arī sliktu ziņu citiem kaimiņiem, kas vēlas būt Eiropas Savienības dalību valstis. Bez sarunu pabeigšanas nebūs dalības, nebūs novērotāju, tāpēc šo darbu ir jāturpina. Paldies, Kornels kungs, kundze. Prieksēdētājs kundze. Man ir patiesi prieks, ka Horvātija arvien ātrākiem soļiem tuvojas iestājai. Protams, ka runājot par Balkānu valstu iestāju Eiropas Savienībā un Turcijas iestāju Eiropā, mums ir jāuzsver reformu nozīmīgums, jo reformas lielā mērā ir saistītas ar iestājas procesu, un Horvātija šīs reformas vēl nav pabeigusi. Protams, ka mēs nevēlamies nosaukt konkrētu datumu, kad iestājas sarunas tiks pabeigtas šajā ziņojumā, un tomēr iespējams, ka sarunas tiks pabeigtas šogad, iespējams, ka nē. Tātad ziņojumā mēs neierakstīsim datumu, kad sarunas tiks pabeigtas. Mēs runājam tikai par to, ka tas notiks, kad Horvātija būs izpildījusi visus kritērijus. Runārijas un Bulgārijas gadījumā arī mēs nerunājām par konkrētu datumu, mēs runājam par to, kas ir jāpaveic. Viena joma, kurā Horvātija varētu darboties labāk, ir seksuālo minoritāšu aizsardzība. Un eh, Budapeštā 18. jūnijā notiks eh, Gay Pride. Tanoka kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Horvātijas progress uz Eiropas Savienību notiek ārkārtīgi glūdi. Mēs, eh, mūsu politiskā grupa atbalstam visu valstu iestāju Eiropas Savienībā, ja tās izpilda Kopenhāgenes kritērijas. Protams, ka mums ir jāuzteic Horvātija korupcijas apkarošanas jomā, jo šobrīd viņi pat ir saukuši pie atbildības Sanadas kungu, kas ir bijušais premjerministrs. Un tomēr vēl nav atrasināts robežu strīda jautājums. Mēs nekādā gadījumā nevēlamies uh, apturēt Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā, un tomēr nav atrasināts jautājums arī ar Melnkalnas robežām. Protams, ka mums ir jārunā par visu bijušās Dienvidslāvijas valstu un reģionu stabilizāciju. Es esmu bijis referents gan par Melnkalnu, gan par Horvātiju un vienmēr šavos ziņojumos esmu uzteicis šo valstu panākto reformu jomā. Bet mēs nevaram nobloķēt uh, arī Serbijas iestāju. Mozart kungs, vienu minūtu lūdzu. Un... Paldies, priekšsēdētā. Horvātija, kā viena no kandidātiem, uh, ir tā valsts, kas ir panākusi lielāku progresu. Tāpēc arī uh, mēs nebrīnamies, ja gal galā Horvātija ir noenkurēsies kā Eiropas vēsturiski un kulturāli svarīga valsts. Protams, joprojām ir korupcija, joprojām ir nepieciešams strādāt, te pašā laikā viņi ir gatavi, viņu, piemēram, ir gatavi strādāt tajā jomā, kā kādreizējā valdības uh, vadītājs Sanatējā kunga apcietināšana un process. Nu, tad šeit mēs varēsim redzēt, kāda šeit ir situācija un uh, kā šeit uh, tiks izmantoti arī apcietinājuma orderi, ko izsniedza Vācija pret Horvātijas kādreizējiem augstā līmeņa ierēģiem. Mēs ļoti gribētu, lai Eiropas Savienība šajā situācijā ne tikai uh, kara bēgļiem palīdzētu, bet tiem, kuri tika pārvietoti un lai palīdzētu viņiem iegūt kompensācijas. Odīkungs. Euh, Odī. Priekšsēdētājs kundze, Svobodas kunga ziņojums ir ļoti labi sabalansēts, un es uzskatu, ka mums vajadzētu uzteikt Horvātijas panākto iestājas procesā. Vēlētos tomēr uzsvērt, ka joprojām Horvātijas sabiedrībā un eh, citu Eiropas dalību valstu sabiedrībā ir pretestība Horvātijas iestājai. Pēc Berlīnas mūra krišanas bija sava veida entuziasma vilnis, ka visām komunistu valstīm ir jātuvinās Eiropai. Tagad šis vilnis ir nedaudz noplacis. Es uzskatu, ka vajadzētu dalību valstīs izvērst savu veidu informācijas kampaņu, un ne tikai dalību valstīs, bet arī Horvātijā, lai paskaidrot iedzīvotājiem, ka visas sadaļas, kurās sarunas ir pabeigts, ir pabeigts ārkārtīgi veiksmīgi un Horvātija ir tiešām nopietni sagatavojusies iestājai. Šī iestāja nav sava veida sacensības skriešanā, un mums, mēs nevaram uh, neizmantot šo iespēju, nepalīdzēt Horvātijai. Priekšsēdētāji, paldies Odikungam. Diemžēl mēs esam pabeiguši brīvā mikrofona procedūru. Tagad es vēlētos dot vārdu Fīls kungam. Komisāra kungs, lūdzu. Madam President. Priekšsēdētājs kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Vispirms vēlētos pateikties par ļoti konstruktīvajām debatēm. Eiropas parlamenta rezolūcijas priekšlikums, kā jau šeit izskanēja, ir ārkārtīgi līdzsvarots ziņojums, un eh, komisijai tas sniegs ļoti nepieciešamās vadlīnijas un ieskatu Horvātijas iestājas sarunās. Daudz no šeit debatēs izskanējušā bija jautājums par kvalitāti, par uzticamību un par godīgumu šajās iestājas sarunās. Es pilnībā piekrītu tiem deputātiem, kur izteica pieņēmumu, pieņēmumu, ka viss šis iestājas process un reformu gaita ir nepieciešama Horvātijas iedzīvotājiem un tikai pēc tam iestājai. Un mums par šiem uh, eh, horva, reformu procesa labumiem iedzīvotājiem ir jārunā. Eiropas parlaments jau ir izteicis e, savu viedokli par Horvātijas iestājumu. Tas ir ārkārtīgi būtisks signāls ne tikai Horvātijai, bet arī citām kandidātu valstīm un potenciālajām kandidātu valstīm. Mums ir jāuzsaka visu kandidātu valstu reformu procesu, visu kandidātu valstu tuvināšanās Eiropas Savienībai. Prieksēdētāji, paldies Fīles kungam! Un tagad Martonī padomas vārdā lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Godātie locekļi. Pirmām kārtām Ungārijas prezidentūras vārdā vēlētos pateikties parlamentam, īpaši jūsu referentam, Svobodskungam, kas ļoti ilgi ir strādājis un daudz devis šai jautājumā. Ne tikai runājot par Horvātijas iestāju, bet paplašināšanās procesā kopumā. Es tiešām ticu, ka šie soļi ir atbalsojušies šī rīta konstruktīvajā diskusijā. Es arī uzskatu, ka rezolūcija uzsvērs parlamenta īpašo lomu, kas pārsniedz konkrēto Horvātijas iestājas gadījumu. Tas būs vēstījums, svarīgs vēstījums Eiropas sabiedriskai domai un pilsoņiem, ka patiesi paplašināšanās kalpo mūsu visu interesēm. Tas pārliecinās cilvēkus kā paplašināšanās nogurums, kāds parādījās pēc Eiropas tās augtās apvienošanās, ir zudis, un paplašināšanās virzība turpinās. Taču tas būs arī politisks vēstījums citām kandidātu valstīm. Tas ir uzsvērts arī jūsu ziņojumā un rezolūcijā. Mēs visi zinām, ka galvenais stabilitātes un sadarbības samierināšanās faktors Rietumbalkonos ir Eiropas perspektīva. Eiropas perspektīvai ir jābūt ticamai, un to ir jāpasvītro ar konkrētiem soļiem. Tas attiecās uz Horvātijas iespējamo iestāju. Mēs visi zinām, ka darbs nav pabeigts, Eiropa vēl nav pilnībā apvienota, mūsu galīgais mērķis ir šo procesu turpināt. Bija dažas ļoti svarīgas piezīmes un komentāri. Piemēram, vai sarunas uh, ir bijušas par ilgu? Protams, jā, sešas gadus, pat ilgāk. Sarunas ar dažām citām valstīm bija tikpat garš. Taču domāsim par nākotni, mēģināsim pātrināt šos procesus. Daudzi svarīgi sasniegumi ir panākt abās pusēs, un varu tikai uzsvērt mūsu pārliecību, ka kopīgiem pūliņiem no visām pusēm mēs varam sasniegt labu, ticamu paplašināšanās rezultātu, kas būs labs vēstījums gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpusē. Gribētu jums pateikties par jūsu argumentiem, komentāriem, gribētu pateikties arī komisijai, un tas viss protams, cerībā, ka savu mērķi mēs sasniegsim, slēgsim līgumu ar Horvātiju pirms jūnija beigām. Paldies, saka priekšsēdētāja. Paldies, kolēģi. Tātad mums ir rezolūcijas projekts. Šī diskusija ir beigusies, balsojums būs 12. Tagad mēs varam pāriet pie nākoša darba kārtības punkta, kas ir kopīgās debatas par stratēģiju Eiropa 2020 nodarbinātības politikas pamatnostādnēm. Ir ziņojumi no